Nākamajā, nākamais darba kārtībā ir Lidijas Jons Geringers Daudenbergs ziņojums par lūgumrakstu komitejas darbību 2014. gadā. Došu vārdu referentai. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šodien liksim uz balsojumu galīgo versiju ziņojumam, kas attiec uz logumu rakstu komitejas darbību 2014. gadā. Es strādāju ar logumu rakstiem kopš 2004. gada. Tas nozīmē, ka nu jau, vairāk, nu jau desmit gadus pat vairāk es sekoju notiekošajam un sekoju arī šīs komitejas darbības tiešiem un netīšajiem eh, rezultātiem un kā tas ietekmē tālāko darbību taiskaitā skaitā Eiropas komitejā. Lūgumrakstu komitejas saņemto lūgumrakstu skaits ir tiešā veidā saistāms ar dalībvalstīs notiekošo. Šodien ārkārtīgi daudzas. Daudz lūgumraksti izriet no sūdzībām saistībā ar Eiropas likumdošanas nepiemērotu e, īstenošanu. Šķiet, ka zālē notiek paralēlas e, debates, vai eh, runātājs saka, manā rīcībā ir tikai četras eh, minūtes, un es vēlētos tās izmantot. Turpinu stāšanos lūgumraksts to komitejas darbs parāda to, ka Eiropas pilsoņi aizvien labāk apzinās to, ko dara Eiropas Savienība un ka tie ir tiesības iesniegt savas sūdzības Eiropas parlamentā. 2013. gadā bija ārkārtīgi daudz, visvairāk lūgumu rakstu salīdzinājumu ar iepriekšējiem gadiem. Šis ziņojums attiecas uz 14. gadu, kad lūgumu rakstu skaits nedaudz samazinājās. Statistika rāda, ka 14. gadā Eiropas parlaments saņēma ap 2700 lūgumu rakstu, tas ir nedaudz mazāk nekā iepriekšējā. Turklāt 14. gadā mēs eh, varējām noslēgt vairāk nekā 1800 lūgumu rakstu, kas ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā. Tomēr ir arī problēma ar lūgumu rakstu izskatīšanas laiku, kas aizvien ir problemātisks, jo mums ir jādara viss, lai ik viens lūgumu raksts varētu tikt izskatīts maksimāli īsā laikā, lai rastu efektīvu un ātru risinājumu. Es ceru, ka izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas, Mūsu saziņa ar pilsoņiem būs vēl vienkāršāk un tiešāk, lai mēs varētu ātrākā un efektīvākā veidā atrisināt problēmas. 14. gada novembrī tiktu uzsākts jauns interneta portāls šajā sakarā, un pilsoņi var to izmantot, lai nosūtītu savus lūgumrakstus elektroniskā formā. Viņi var saņemt informāciju par dažādiem eh, rakstu izskatīšanas etapiem, tie var uh, Eh, reģistrēt savus lūgumu rakstus, pievienot eh, citu informāciju un arī informācija, vienmēr eh, tiek nosūtīta automātiski mainoties lūguma raksta statusam. 80% eh, no 14. gada lūguma rakstiem tika saņemti pa elektronisko pastu. Savukārt eh, gadu iepriekš tādu bija par 5% mazāk. Uzstāšanās beigās es gribētu pateikties visiem deputātiem, kuri strādāja pie šiem jautājumiem lūguma rakstu komitejā, tiem, kuri strādāja pie šī ziņojuma. Pateicoties viņiem, mums ir pilnīgāks ziņojums, kas labāk labāk atspoguļo lūgumrakstu komitejas darbu, un tagad ar lielu interesi es uzklausīšu kolēģu stāšanos. Mēs vispirms dosim vārdu no komisijas eh, komisāram Avram Mopulos. Cienījamie deputāti, komisija visumā apsveic Geringes Daudenbergas kundzes ziņojumu un atzīst komisijas lomu lūgumrakstu problēmu risināšanā. 2014. gadā 790 lūgumraksti tika atzīti par izskatīt tiesīgiem un 788 eh, tika nodoti komisijai. Komisija piekrītam, kas pausts ziņojumā par to, ka ir ļoti laba sadarbība starp lūgumrakstu komiteju un komisiju. Mēs apsveicam arī daudz atbilstošāku um, lūgumrakstu grupēšanu, lai varētu e, izvēlēties vislabāko uh, iestādi, kas varētu, vai nodaļu, kas varētu atbildēt uz attiecīgo lūgumrakstu. Taču mēs nepiekrītam to, ka komisija ir nolikus, noteikusi procedurālus ierobežojumus, lai uh, attaisnotos par to, ka netiek izskatītas lūguma raksts pēc to būtības vai arī izvairītos no to problēmu risināšanas, kas ir minētas lūgumrakstos. Eh, komisija vēlas apliecināt, ka mēs vienmēr atsaucamies uz lūgumrakstu komitejas lūgumiem savas kompetences ietvaros un cenšamies palīdzēt komitejai, cik vien labi tas ir iespējams. Nekādu procedurālu ierobežojumu attiecībā uz lūgumrakstu izskatīšanu nav. Un e, tomēr var rasties tādi gadījumi, kad komisija nespēja sniegt e, komiteja detalizētas atbildes, ja tai attiecīgajā jautājumā nav likumīgas kompetences. Un šādos gadījumos komisija informē komiteju e, par, šā, par, to, par šo situāciju. Un šādā situācijā komitejas rokās ir pieņemt lēmumu par to, vai slēgt vai neslēgt lūgumu rakstu. Komisija vienmēr piedalās lūgumu rakstu komitejas debatēs, un vienmēr eh, šī pārstāvniecība no komisijas puses ir visaugstākajā iespējamajā līmenī. Mēs vēlamies arī apliecināt, ka mēs esam sūtījuši vienmēr visus darbiniekus attiecīgajās eh, jomās uz noteiktu lūgumu rakstu izskatīšanu. Neesam saņēmuši arī norādes no pētī locekļiem vai sekretariāta par to, ka komisija būtu, nebūtu bijusi pārstāvēta pietiekoši augšā tā līmenī. Attiecībā uz ziņojumiem par Eiropas Savienības likumdošanas transponēšanu dalībvalstīs vēlētos atgādināt, ka mēs aktīvi iesaistāmies uh, nepareizas uh, likumdošanas pārneses gadījumu labošanā caur uh, pārkāpumu procedūru un citiem instrumentiem. Eh, kā daļa no labākas likumdošanas darba kārtības mēs esam veikuši preventīvas darbības, lai atbalstītu dalību valstis ES tiesību aktu īstenošanā un ieviešanā. Runājot par informācijas sniegšanu par to, kā notiek eh, pārkāpuma procedūra un eh, šīs informācijas sniegšana komitejai, es gribētu teikt, ka šāda informācija ir pieejama jau šobrīd. Komisija ziņo par savu darbu eh, savā ikgadējā pārskatā par ES tiesību aktu piemērošanu, kur tā paskaidro, kā tā darbojas, kā Eiropas Savienības līguma sargs. Un runājot par sekošanu lūgumu rakstiem un to izskatīšanai no parlamenta, arī šāds ziņojums tiek sniegs. E, Komisija sniedz informāciju par pārkāpumu procedūru parlamentam saskaņā ar pašreizējo ietveru nolūgumu, nolīgumu un tas notiek paziņojumu presēji formā. Un eh, vēlāk tiek eh, sniegts arī pamatots eh, izskats, tātad pamatots skaidrojums ar tālāku iesniegšanu tiesā. Bez tam ir pieejama arī datu bāze internetā, kur šī informācija ir pieejama. Komisija pašlaik pēta arī veidus, kā var uzlabot izsakojamību dažādiem lūguma rakstiem, kas tiek nodoti komisijas rīcībā. Runājot par komisijas interpretāciju, proti par 51. pamatiesību hartas interpretāciju, mēs raugāmies lai tas būtu saskaņā ar pašreizējo Eiropas Savienības tiesas jurisprudenci. Un, kas attiec uz pilsoņu iniciatīvām, tad komisija ir apņēmības pilna palīdzēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu darbā tādā veidā, lai uh, šīs iniciatīvas varētu sasniegt savu pilnu potenciālu. Komisija jau ir īstenojusi un turpinās ieviest pasākums, lai uzlabotu instrumentu funkcionēšanu eh, pašreizējās likumdošanas ietvaros, ciešā sadarbībā ar parlamentu, ar dalību valstīm un citiem, eh, citām ES iestādēm un ieinteresētajām pusēm. Komisija sniegus parlamentam detalizētu informāciju saistībā ar šiem aspektiem. Eh, plenāra sēdes eh, debatēs eh, oktobra sesijas laikā pagājušajā gadā. Komisija apsver arī iespējas īstenot citus pasākums uz minētajās jomās, īpaši attiecībā uz pilsoņu iniciatīvām. Taču ņemot vērā tikai to, ka ir pagājuši tikai trīs uh, gadi kopš sāšās spēkās jaunās regulas, ir par ātru sākt likumdošanas ietekmes pārskatīšanu. Taču komisija turpinās strādāt arī 2016. gadā, lai tālāk izvērtētu iespējamu nepieciešamību pēc šāda pārskata tālākā periodā. Runājot par aicinājumiem komisijai atvērt ombuda rekomendācijas un ņemt vērā pētī komitejas uh, viedokli par TTIP sarunām. Komisija ir uh, apņēmusies to darīt pēc iespējas atklāti, cik tālu tas būs iespējams, nepārkāpjot konfidenciālas normas, kas ir svarīgas šāda veida sarunu procesā. Daudz no ombuda rekomendācijām jau ir uh, ieviestas vai ir ieviešanas procesā. Komisija ir izpētījusi arī TTIP saistīto pilsoņu institīvu, taču šis lūgumraksts netika reģistrēts, jo nav izpildīta regulas 211 no 2011. gada nosacījumi. Mēs saprotam, ka uh, Eiropas Savienības eh, pilsoņu institīvas ir ļoti svarīgas, un tāpēc mēs turpināsim sniegt informāciju un uh, līdzdarbosimies demokrātiskajos procesos arī nākotnē, iesaistoties arī pilsoņu dialogos dalību valstīs. Komisija pastāvīgi uh, realizē Eiropa pilsoņiem programmu. Tur tiek realizēti projekti, kas stiprina pilsoņu iesaistīšanos Eiropas procesos. Un eh, šiem, eh, šiem procesam tiek piešķirts arī attiecīgs finansējums. Mēs pateicamies eh, komitējai par sniegto atbalstu. Mēs piekrītam, ka solviti tālāk jātīsta un sadarbojoties tiešāk ar dalībvalstu valstīm jātīsta solvi potenciāls pilnā apmērā. Es vēlētos apliecināt parlamentam, ka komisija joprojām ir apņēmības pilna cieši sadarboties ar lūgumrakstu komiteju, kas ir Eiropas Savienības pilsonības stūrakmens un pilsoņu pamata tiesības saskaņā ar līgumiem. Paldies par uzmanību! Un tūlīt mēs pārējām pie runātājiem grupu vārdā. Vispirms Bekerkungs no Tautas partijas divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, komisāri, cienējamie kolēģi. Ikgadējais ziņojums, ko ir iesniegusi lūgumrakstu komiteja, rāda par to, cik nopietnas darbs tiek izvērts šajā uh, komitejā. Bet es gribētu uzdot dažus jautājumus attiecībā uz pašu ziņojumu. Vai e, vēlas reforma, kas tika e, realizēta, garantē tūkstošiem lūgumrakstu e, iesniedzējiem caurskatāmu viņu lūgumrakstu izskatīšanu? Pri, ziņotāji sacīja, ka tiesā ir skaidri uzsvērta komisijas loma lūgumrakstu izskatīšanas eh, procesā. Un eh, tika uzsvērts tas, ka faktu eh, izmeklēšanas misijas var tikt izmantotas neatbilstoši. Un jāsaka, ka es nesaprotu šādu pieeju, ka referente uh, nav vēlējusies sadarboties, eh, kā eh, to ir centušies darīt eh, tautas partijas grupas ēnu referenti. Un faktiski ir ierobežojusi iespēju panākt kaut kādu saprātīgu risinājumu balsojumā. Uh, Taču pilsoņi mums vairāk kārt ir apliecinājuši, ka tas ir mūsu pienākums. Un tādēļ es esmu vairāk kārt plenāru sēdēs aicinājis uz to, ka e, šie cilvēki ir pelnījuši taisnīgu savu problēmu risinājumu. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Kabesona Ruisa uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! biedri. Ļoti nozīmīga ir pilsoņu dalība politikā un demokrātijā. Tāpēc lūgumraksta komiteja ir viens no pamatrīkiem, lai nodrošinātu dalību šajās tiesībās. Ir saņemti ārkārtīgi daudz lūgumrakstu 14. gadu laikā. Un tie attiecas uz tām bažām, ar kurām saskars pilsoņu dalību valstīs. Mūsu pienākums ir adekvāti rieģēt uz šiem notikumiem gan savlaicīgi, gan formā ziņā. Tāpēc ir ļoti nozīmīga visa parlamentā, kā arī dalībvalstu un komisijas iesaistīšanās, lai mēs eh, varētu dot viennozīmīgu atbildi, ka Eiropas institūcijas kalpo Eiropas pilsoņiem. Tu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 E, pieprasījums aizstāvēt nacionālo cīnītāju tiesības Grieķijā saņemt reparācijas no Vācijas. Un nācās izteikties par reparāciju jautājumu atvērtā struktūrā šeit, kā arī lai atbalstītu tos tūkstošu grieķu ģimenes, kas tika no, nogalināti koncentrācijas nometnēs. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Besēra Bestereča. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs! Iesākumā es gribētu uzsvērt īpašo nozīmi lūgumu rakstu komitejai participatīvajā demokrātijā un parlamentā. Tas ir loks eh, caur kuru e, tūkstošiem Eiropas pilsoņu var darīt zināmas savas bažas un problēmas. Skaiti rādi, ka galvenās sūdzības un bažas ir saistāmas ar justīciju, apkārtējo vidu, iekšējo tirgu un pamatiesībām, un mums, kā likumdevējam, tas ir jāņem vērā. Mums ir jāapzinās arī, ka tādas valstis kā manējā Spānija nereti ir galvgalī gan lūguma rakstu skaita ziņā, gan pārkāpuma ziņā. Tas pats notiek ar Itāliju. Gribētu vērsties pie šo valstu valdībām, lai tās eh, dara to, kas to spēkos ir iespējams. Tāpat arī mums ir jāstrādā uh, ar nacionālajām struktūrām, parlamenta komitejām. Mums ir jābūt instrumentiem efektīviem, lai pilsoņi varētu aizstāvās, aizstāvēt savas tiesības. Ļoti žēl, ka pamatiesību kārta vēl nav piemērota visās dalībvalstīs un netiek viscaur ņemta vērā. Saskaņā ar šo pamatiesību hartu ir eh, respektēt pamatiesības, ir kopīgs izaicinājums, kas ir jārisina mums visiem, gan parlamentam, gan komitejai priekšsēdētājs. Norāda, jūs uzstājāties pārāk ātri. Nākošais runātājs deputāte Albiola Gusmane un, ja iespējams, nerunājiet tik ātri. Paldies! Eiropas Savienība ir veidojusies uz Eiropas pilsoņu eh, pleciem, atbalstot pārāk daudz eh, finanšu un kapitālismu intereses ir taisnības. Eiropas institūcijas ir maz demokrātiskas un ne, neņem vērā un nerespektā Eiropiešu vajadzības ir acīm redzamas tad, kad mēs redzam, ka tās politikas, kas tiek notiektas, skaidrā veidā atbalsta ekonomisko eliti. Līdz ar to vienīgais kon reālais kontakts ar institūcijām pilsoņiem ir lūgumrakstu komiteja, un caur lūgumrakstiem, kas tiek iesniegti, mēs labāk redzam to um, attālumu, kas pastāv starp pilsoņiem un institūcijām. Tā ir gaismas gadas, gadu tālumā no cilvēkiem, kurus tās uh, uzskata, ka pārstāv. Tiek pieņemta likumi, kas dod iespēju multinacionāliem uzņēmumiem stāvēt pāri uh, valstu likumiem. Un lielākajā uh, gadījumā visi izliekās par kurliem un pieņem tālāk labvēlīgus noteikumus lielajiem uh, uzņēmumiem un uh, korporācijām. Tiek īstenota migrācijas politika, kas ir konfliktā ar pamatiesībām. Tiek aicināts ņemt vērā robežas, aicināts izdarīt deportācijas, ir vienīgie patiesie sabiedrotie institūcijiem ir lobbyji. Jūsu laiks ir beidzies, saka priekšsēdētāji, un jūs uzstājāties ārkārtīgi ātri. Nākošais runātājs deputāte Rēda. Gribu teikt, paldies, gribu teikt paldies komisijai par lielisko paveikto darbu un visām, visiem man retiem bija iespēja izteikt savu viedokli. Mēs taču šajā dzīvojam laikos, kad daudz apšaubu šo Eiropas kopējo projektu, un tāpēc lūgumrakstu komitejas darbs ir īpaši svarīgs. Attieksmi, kādu izrādām lūgumrakstu iesniedzējiem, varbūt ietekmēs arī Eiropas Savienības nākotni. Mums jābūt atsaudzīgiem pret viņu bažām, tas ir svarīgi, bet tas nedrīkst notikt uz mūsu darba kvalitātes rēķina. Un tāpēc mums beidzot ir jāatrisina šī problēma ar vien pieaugušo lūgumrakstu, neizskatīto lūgumrakstu skaista laika, tur, darba laika trūkuma dēļ. Mums ir jāpaturprātā lūgumrakstu iesniedzēju vajadzības, un tas nozīmē, ka jābūt skaidriem un pārskatāmiem noteikumiem ar attiecībā uz lūgumrakstu iesniegšanu. Mēs, protams, veicām zināmus soļus ceļā uz redzamības veicināšanu, izveidojot portālu iedzīvotājiem, bet jāsaka, tur vēl daudz trūkumu, kas jālabo, lai portāls patiešām piedāvātu pievienoto vērtību iedzīvotājiem. Svarīgākais ir spēcināt kvalitāti turpmākajām darbībām jāiestājas darbā arī citas komitejas, tajos gadījumos, kad lūgumrakstu tēmas skarto kompetences. Mums ir jārīkojas traukt. Arī komisijai tāpat te daudz nopietnāk jāuztver visa veida izpētes prasības, jo komisijas e, loma ir līgumu sargs, un viņi nedrīkst tikai atkārtot to, ko saka dalībvalsts. Lūgumrakstu ties, lūgumrakstu tiesniedzēja tiesības ir būtisks, un tā tās arī jāuztver. Diemžēl no komisijas puses trūkst apņēmības, un to mēs skaidri un gaiši redzam tās attiecībā, tās attiecībā attieksme pret pilsoņu iniciatīvām. Tādā veidā pilsoņi tiek demotivēti un nevēlas vairs pilsoniski līdzdarboties demokrātijas spēcināšanā. Turklāt visu šīs milzīgās parakstu skaits uh, ir šķērslis uh, darbības tālākai turpināšanai. Ombuds atkārtotai teicis, ka šajā gadījumā būtu kaut kas jāmanu. Gribu pateikties ombudai par to, ka tā ir padarījusi Eiropas Savienību daudz uh, atskaitīties spējīgāku pilsoņu priekšā. Un tāpēc tieši šāda veida pilsoņiem um, domāt pasākumi un domas ir tās, kam vajadzētu vadīt iestādes turpmākajā ceļā. Paldies uz minūti, Evi Kunze. Paldies priekšādātāji. Es iesākumā gribēju jums pastāstīt varbūt eh, par dažiem skaitļiem. 39% no lūgumrakstiem, ko saņemam, netiek uzskatīti par atbilstīgiem un tie tiek vienkārši noraidīti vispār tos neskatot. Nu, tas nozīmē, ka pietrūkst izpratnes iedzīvotāju jomā par to, kādās jomās, kādos sektoros Eiropas Savienībai piekrīt kompetence un kādās eh, jomās tā var izdarīt lēmumus. Tāpat laikā, jāsaka, iedzīvotājs pastāv zināšanas, informētība par to, ka viņiem ir tiesības lūguma rakstus iesniegt. Nu, tas ir labi. Bet problēma ir tāda, ka mums nepieciešams tikt pāri. Mums nepieciešams risināt arī tos jautājumus, kurus izskatīšanai nosūt, piemēram, no visdažādākajiem reģioniem, un tāpēc gan komitijai, gan komisijai ar šādiem lūgumrakstiem vajadzētu rēģēt atbilstīgi un pietiekami strauji. Izveidotais portāls, diemžēl, nedarbojas tā, kā tas bija paredzēts. Šim portālam vajadzētu uh, ļaut mm, lietotājiem uzsākt šāda veida petīciju sagatavošanu, bet tas tā nav. Paldies, priekšsēdētājs. 2014. Eh, gadā ir saņemts nedaudz mazāk lūgumrakstu nekā 13. gadā. Neraugoties uz to, eh, Odenbergas kundze vēlas eh, saņemt vairāk līdzekļu lūgumrakstu komitejas līdzekļi. 14. gadā tika pieņemts tik ārkārtīgi daudz lūgumrakstu atzīti par nepieņemamiem. Tāpat arī uh, lūgumrakstu skatīšanas kritēriji dereti ir ne tikai juridiski un politiski, bet arī te, e, politiski. Bet e, referenti galvenokārt runā par dalības demokrātiju un pilsoņu iniciatīvu, un šeit ir jākonstatē, ka šajā sakarā un šajā gadījumā ir runa par fiasko, jo iniciatīvas nedod iespēju grozīt likumdošanas, pārtraukt sagatavošanas darbu, jo šīs iniciatīvas neņem, prātā Eiropas, eh, neņem vērā Eiropas komisijā. Mēs to redzējām saistībā ar transatlantiskā līguma noraidīšanu, neraugoties uz lielo parakstu skaitu, komisija atteicās pieņemt šādu lūgu rakstu, uzskatot, ka eh, eh, TTP ir ne tikai komisijas, bet arī padomis kompetence. Sūdzība par brīvā līgumu, brīvās tirsniecības līgumu ar, ar Šveici tika reģistrēts lūgumrakstu komitejās. Tāpat tad, kad tiek reģistrētas iniciatīvas, nekas nenotiek. Rezultāti panākti netiek, līdz ar to pilsoņi zaudē cerības un šķiet, ka problēmas netiek risinātas pēc būtības. Nākošais runātājs uz pusotru minūtu deputāti Morvāji. Lielas paldies! Šis ziņojums par lūgumrakstu komitejas darbu nekādā mērā nav saistīts ar manu personīgo pieredzi. Un tāpēc tagad vēršos pie komisijas, kuras pārstāvis šeit ir klāt, un gribētu lūgt, lai viņš mums izskaidro, lai gan jāsaka, šobrīd viņš nav uzlīdz saustiņas, un acīm redzot manī neklausos, acīm redzot viņš saprot ungāru valodu. Katrā ziņā es ceru, ka viņš tiešām seko līdz man te, manis teiktiem, tas taču ir tas iemesls, kāpēc viņš vispār šeit ir klāt, vai ne tā? Es pēc tam eh, pieiešu pie jums un iedošu jums A4 formāta dokumentu kas faktiski ir kopija lēmumam, ko pieņēma lūgumrakstu komiteja attiecībā uz hipotēku um, upuriem, tādu hipotēku upuriem, kas izņems ārvalstu valūtās Ungārijā. Vairāk kā miljonu cilvēku kļuva par upuru šāda veida pasākumiem, jo bankas krāpniecīgā veidā um, paņēma aizņemumus Šveices frankos un citās ārzemju valūtās. Tad, um, nosūtīja 15, tad tika nosūtīta 15 lapušu lūguma raksts, ko sagatavoja advokāti, un atbild uz to bija uh, burtiski puslapas garumā. Un kad jūs sakāt, ka katrs lūguma raksts tiek izpētīts un tas tiek darīts pārskatāmā veidā, tad kā tas var būt? ka šāda, ka šāda izmeklēšana pelnīs tikai puslapusas atbildi. Man tas neliekas pieņemami. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Visumā lūguma rakstu komiteja ir izstrādājusi veiksmīgu ziņojumu, bet es gribētu uzsvērt eh, trīs eh, lietas. Beker kungs jau par to runāja. Pirmā lieta, kas ir svarīgi, ir svarīgi, lai mēs eh, skā, pieņēmtu skaidrus, saprotams, apskatāmus lēmumus un e, attiecīgi noraidītu tās m, mm, lūguma rakstus, kas nav. E, pieņemami savukārt pievērstos tām kas ir izskatāmas. Tālāk runājot par laika eh, režīmu, vēlas reformu tā saucamo. Eh, es tā saprotu, ka mēneša laikā eh, pēc lūguma raksta iesniegšanas komitejā vismaz pirmreizē šī lūguma raksta izskatīšana ir jāparedz. Bez tam varbūt virkne tiesību aktu ir jāuzlabo. Un tas e, īpaši ir attiecināms uz veiksmīgāku sadarbību starp lūgumrakstu komiteju un dalību valstu parlamentiem. Bet es vēlētos pateikties uh, Lūgumrakstu komitejas sekretariātam par sadarbību, jo e, šis uzdevums, protams, nebija vienkāršs un mēs e, ļoti bieži par daudzām lietām strīdamies. E, manuprāt, tieši lūgumrakstu komiteja simbolizē e, vislielāko demokrātu Eiropas Savienībā, jo faktiski tas ir vienīgais uh, tiešais veids, kā pilsoņi var vērsties pie Eiropas Savienības, un tas manā uh, veidā, savā veidā atgādina tādu seismogrāfu, kas norāda uz to, kas Eiropas Savienībā nav kārtībā. Un faktiski parlamentā tieši tādā veidā tiek sadzirdēta tautas e, balss, un tāpēc ir ļoti uh, žēl, ka reizēm nepietiek laika, bet palasiet mūsu protokolus. Kirton Dārling, tālāk uz vienu minūtu lūdzu. Thank you, President. Priekšādātāji, paldies ārkārtīgi labi, ka mūsu vēlētājiem ir tiesības iesniegt lūgumrakstus parlamentam tādās jomās, kur nav vajadzīgs juridisks atbalsts un lietās, kur viņiem šķiet, ka viņa intereses ir pārkāptas, kārtas tiesības nav ievērotas. Un, kad es sāku darboties šajā komitejā, tad man tiešām likās lieliski, ka tiek uzklausīta balsts no visiem Eiropas nostūriem. Tiek, piemēram, paustas bažas par TTIP, par to, ka tiek pārkāptas darba ņēmē tiesības Eiropā un tiesiskums netiek īstenots, kā, piemēram, piemēram, 1984. Mm, gada streika numuru 1984 lūgumrakstu ietvaros. Bet jāsaka, nereti šie lūgumraksti tomēr tiek vienkārši neskatīti tālāk un e, komitejai nepieciešams spēlēt lomu demokrātijas īstenošanā un skatīt visus šos lūgumu rakstus, bet tam nepietiek laika. Mums vajadzētu atbalstīt komitejas darbu, mums vajadzētu kā deputātiem parādēt, vismaz šai parlamentā, ka mēs ieklausāmies cilvēkos, un mēs strādājam viņu labā. Minute, Tālāk uz vienu minūtu Vikstrēms kundze. Presidente. Priekšādātāji, paldies. Vēlos pateikties referentai un visiem kolēģiem par lielisku paveikto darbu un arī par to kompromisa garu, ko viņi izrādīja vienojoties par eh, ziņojumu. Lūgumrakstu komiteja, kur, kur es esmu priekšādātāji, faktiski ir tāds kā tilts starp Eiropas Savienības pilsoņiem un tās iestādēm. Komitejai vajadzētu būt kā atvērtām durvīm, lai Eiropas pilsoņi varētu nākt pie mums ar savām problēmām, bažām, vērst eh, savu vēlēto pārstāvju uzmanību uz šiem pasākumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka šai ziņojumā pievēršamies kom mm, komitejas darbam 2014. gadā. Tas mm, bija vēlēšanu gads, un tas, protams, ietekmē arī komitejas darbu. Arkārtīgi priecājos, ka var vērst uzmanību uz faktu, ka kopā ar sekretariātu un e, dienesta vadītājiem, kas darbojas lūgumrakstu jomā, mums izdevās palielināt darba efektivitāti komitejā kopš 2014. gada bet modernizējām darbu komitejas iekšpie, iekšienē, to sākām 14. gada beigās, un šodien redzam, ka tas viss ir vainagojies ar panākumiem. Un es domāju, ka ir visai pozitīvi tas, ka mums izdevās pārliecināt komisiju iecelt pirmo vicepriekšādātāju par mums, par komisāru, kura kompetencijas ietilpst mūsu darbs. Un es domāju, ka turpmāk centīsimies visu vēl vairāk darbu uzlabot, tā lai mēs varam palīdzēt lūgumrakstu iesniedzējiem visā pasaulē. Jūs pārsniedzāt savu uzstāšanās laiku, saka priekšādātāji. Tālāk Aukens kundze, lūdzu. Paldies par šo labo sagatavoto ziņojumu, un mēs nevēlamies atkārtot visu, kas tika teikts, nepietiks laika. Vēlos pasvītrot, ka šobrīd ir labāka sadarbība ar parlamenta uh, komitejām un komisiju. Tāpat arī es vēlētos pateikties ombudam par sadarbību. Vēlos piebilst, ka mums ir pārāk maz resursu, lai mēs varētu uh, īstenot visas savas apņemšanās. Mums ir nepieciešams vairāk resursu šajā ziņā. Tāpat, manuprāt, nav pētījuma, uh, uh, kas ir veikta uz vietas visos gadījumus, un vajadzētu uzlabot šo e, izpētes elementu uz vietas. Tāpat Pilsoņiem ir jābūt informētiem par notiekošo, un es domāju, ka e, mūsu veiktais darbs pagaidām ir striptīs stumsā. Es domāju, ka vajadzētu pilsoņiem aicināt vairāk pietaisīties, it īpaši Ziemeļu valstu pilsoņiem aktīvāk strādāt šajā komitejā. Paldies, Akerkungs! Ārkārtīgi interesanti, ka TTIP arī tiek pieminēta šajā dokumentā. Tūkstošiem man vēlotāji rakstīja tieši man un paudu pavisam nopietnas bažas par TTIP, TTIP tātad transatlantisko tirniecības un partnerības nolīgumu, ka tas ietekmēšot e, privāto dzīvi, konkurenci un tam līdzīgi. Turklāt ietekmēs arī valstu strīdus risināšanas problēmas, ka, ka rezultātā dalību valstu valdībām nāksies manīt politikas ierobežot peļņas. Un tas ir vienkārši šausminoši, ka šāda veida lūgumraksts netika ņemts vērā. Un es ceru, ka šeit parlamentā parlamentā visi sapratīs, par ko ir lieta, un šis jautājums vispār tiks atcelts. Bet jāsaka, zināmā mērā, e, nu, ir arī vēl tāds drošības bufers mani, maniem vēlētājiem. Mēs gaidām referendumu par izstāšanos. Un tagad viņi skaidri un gaiši zina, ka, ja nevēlaties tītip, tad jums ir jāatsakās arī no Eiropas Savienības. Un cerams, ka tā viņi arī izdarīs. Paldies! Nākamais runātājs Valēs, Valēs kungs uz divām minūtēm. Paldies priekšādātā. Es gribu uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir ik gadus iesniegt ziņojumu par mūsu komitejas darbību. Tādā veidā mēs piedāvājam priekšstatu ne tikai par to, kas tiek darīts 2014. gadā, bet vienlaicīgi piedāvā iespējas mainīt kaut ko šai darbā arī nākotnē. Nu, piemēram, tajā, kā tiek lūgumraksti izskatīt. Ir skaidrs, ka atbilstīga attieksme pret Eiropas Savienības pilsoņiem, kas izvēlas rakstīt šos lūgumrakstus, ir ļoti nozīmīga. Tas nu, ierada tālāk uzticēšanos Eiropas Savienībai, un tā ir uzticība, kas mums kā lūgumrakstu komitejai jātaisno. Tas piedāvā rep labu reputāciju arī iestādēm. Es atbalstu domu, ka lūgumraksti ir svarīgs pilsoņu rokās esošs instruments, kas ļautiem iesaistīties demokrātijas procesa spēcināšanā Eiropas Savienībā. Un šai ziņā es domāju, ka Tautas partijas iesniegtie grozījumi plenāra sēdē ir visai svarīgi, jo tajos skaidri un gaiši norādīts, ka ir nepiezināmas saistības piemērot administratīvo procedūru. Manuprāt, tas ir nozīmīgi, jo nereti mēs nesaprotam, ka administratīvās procedūras ir ļoti nozīmīgas mūsu darbā. Pastāvošie noteikumi ir tādas kā vadlīnijas, kopējā lūgumraksta izskatīšanas dzīves ciklā. Un tas nozīmē, ka šis mehānisms ir daudz labāk fokusēts, tas ir mētiecīgāks, tas tiecas uz reāliem rezultātiem. Mums jāpārliecinās, ka, lai ko mēs arī nedarītu, mēs nedodam tāpat laikā tādas maldīgas uh, cerības, neataisnotas cerības lūgumraksta iesniedzējiem. Visam procesam jānorisinās pārskatāmi un visas bažas jākliedē atbilstīgā veidā mūsu komitejas darba ietvaros. Turklāt jāsamazina iespēja, ka šāda veida lūgumraksta iesniegšana tiek tiek politizēta. Daudz kas vēl jādara, lai uzlabotu mūsu komitejas darbu, bet es esmu pārliecināts, ka tas mums kopīgiem spēkiem arī izdosies. Mēs radīsim atbilstīgo definīciju tam, kuras, tam kādas, kādu lūgumrakstu uzskatām par pieņemamiem, par juridiski atbilstīgiem, un mēs radīsim arī veidu, kā izskaidrot šādu veidu noteikumus lūgumrakstu iesniedzējiem, tā lai viņi saprotu, kāpēc tie ir norakst, no, noraidīti vai kāpēc tie tiek slēgti. Paldies, nākamais runātājs uz divām minūtēm. Džifrīds Kund kundze. Paldies priekšādātāji. Lūgumrakstu komiteja spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu pilsoņu pietuvināšanā Eiropas Savienībai tas jāsaka ir tāda kā eh, fasāde parlamentam, jo tieši pētīk komiteja, lūgumrakstu komiteja padara šo iestādi par patiešām demokrātisku iestādi. Mēs ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienība nereti tiek uzskatīta par tādu attālu, augstu, nezinu, parādību, kas faktiski kļūst aktuāli tikai vienīgi vēlēšanu laikā. Bet jāsaka, lūgumrakstu komitejas darbs līdz ar to palīdz ne tikai pilsoņiem, bet palīdz arī mums, ja skatāmies, piemēram, uz tēmām, par kādām tiek lūgumraksts iesniegt mēs daudz labāk saprotam, kurā virzienā Eiropas Savienībā vajadzētu mainīties, jo tādos brīžos viņa lūgumrakstu tēmas kļūst par mūsu prioritātēm. Un tāpēc ir nepieeja, nepieļaujami, kad lūgumraksts tiek skatīt ar tik milzīgu kavēšanos, vairāk kā gadu nereti pavadām skatot vienu, lai nonāktu pie viena lūgumraksta izskatīšanas. Jāsaka, tas gan nav atkarīgs no komiteja deputātu vēlmes vai ierā, ierēģņu vēlmes, jo viņi strādā vaigas viedros pie, ši, pie šīm lietām. Paldies! Tālāk, Pīters Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Lūgumrakstu komitejas darbs dot iespēju respektēt pilsoņu tiesības, uzrunāt Eiropas parlamentu, lai stāvētu viņu tiesības sarežģītās dzīves situācijās. Pateicoties lūgumrakstu komitejas efektīviem darbam, mēs varam izvairīties no daudzām problēmām kas būtu pārvarāmas. Tā, tu, protams, šeit ir iespēja uzlabot darbu, pateicoties Logobrakstu komitejai, un šīs komitejas locekļi aktīvi šajā darbā piedalās. Ir grozījumi, ko mūsu grupa ir piedāvājusi tādējādi, mēs vēlētos ar to motivēt dalību valstis. Sekot tam, ko ir paveikusi lūguma rakstu komiteja. Par to daudz tika runāts 2015. gadā pašā lūguma rakstu komitejā. Ne visiem nacionālajiem parlamentiem ir ekvivalents eh, komisijas eh, tajos, bet būtu vēlams, lai šāda Šāda lūguma rakstu komisija pastāvētu visu valstu parlamentos. Tas dot iespēju valstu eh, parlamentiem tieši tāpat rīkoties. Bez tam ir Vēl viens grozījums attiecībā uz bērniem un bērnu aprūp. Tas attiec ne tikai uz vecākiem, kas atrodas laulībā, bet tādiem, kur dzīvo brīvā savienībā un dažkārt rodas domstarpības vecāku vidū par bērnu aprūpas tiesībām. Mēs mēģinam koncentrēties īpaši uz šāda veida lūgumrakstiem un esmu gandarīti Eh, ka mēs, mums tas izdodas savukārt, esam pret to, ka mēs eh, paturam atvērts lūgumu rakstus, kuros mums nav kompetences. Uzskatu, ka visos gadījumos mums ir jārīkojas attiecīgi. Diemžēl eh, ziņojums par 14. gadu darbu lūgumu rakstu komitejā nav uh, pilnīgs. Nākošais runātājs deputāts Čākī. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jāsaglabā lūgumrakstiesības, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, tas eh, dod iespēju mūsu pilsoņiem, tāpat arī eh, parlamentu deputātiem, citām institūcijām, tas ir jāuzskat par ļoti noderīgi, taču arī šeit ziņojumā mēs redzam, kā salīdzinājumā ar ko iedzīvotāju skaita Eiropā, lūgumrakstu ir relatīvi maz kā, tā kā esmu Ungārs, kas pieder pie Slovākijas Ungāru minoritātes vēlos norādīt, kā problēmas, ar kurām saskaras eh, mani līdzpilsoņi, varētu tikt skatīts lūgumu rakstu komitejā, pamatbrīvības un citi jautājumi. Un uzskatu, ka šiem jautājumiem lūgumu rakstu komiteja ir jāseko ļoti rūpīgi. Daudz pilsoņi eh, nezina praktiski neko par savām lūgumu rakstu iesniegšanas tiesībām. Iepriekšējo gadu statistikas rāda, ka ir ļoti nedaudz lūgumu rakstu no Ungārijas vai Slovākijas. Eh, Un kā priekšsēdētāja vietiekšējā komitejā es vēlētos lielāku uzmanību pievērst šai komitejai savas valsts pilsoņiem, tas ir rīks, kādā veidā pilsoņi var kontrolēt likumu pieņemšanu un likumu īstenošanu. Bet šajā ziņojumā nav runas par tām garantijām, kas varētu uzlabot lūgumu rakstu komitejas darbu. Administratīvā reforma, kur uzsāka ģenerālsekretārs parlamentā. Um, nav skatīts šajā ziņojumā, un šī reforma varētu uzlabot mūsu institūcijas darbu. Un tagad ir divi brīvā mikrofona pie, procedūras pieteikumi. Vispirms deputāte Magīnies. Lielas paldies priekšsēdētā. Gribēju uzteikt lūgumrakstu komitejas darbu, kā bijusi šīs komitejas dalībnieks. Tagad strādāju pie starptautiskās vecāku tiesībām pie nolopītajiem bērniem, un tāpēc priecājos, ka mums ir tāds sadarbības gars darbojoties šai jomā ir ārkārtīgi svarīgi, lai darbs tiek veikts. Iepriekšējais runātājs minēja, ka lūgumrakstu attiecībā uz bērniem un grūtībām pārobežu attiecību risināšanā, manuprāt, kļūs arvien aktuālāks laika gaitā, jo nerēt arī varam piedāvāt atbilstīgi risinājumu tiem, kurš šīs situācijas skar bet mēs tāpat laikā varam tomēr piedāvāt kaut kādas zināmas vadlīnijas padomus tiem, kas cieš no šādām problēmām. Jāsaka, šīs, šie lūguma raksti ir ļoti emocionāli un grūti. E, tīri personīgā kārtā, un tāpēc priecājos, ka varam darboties kopā ar lūgumrakstu komiteju, un mēs kopīgi strādāsim arī pie Brisele 2 regulas pārskatīšanas, kas noteikti nāk šim darbam par labu. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk, Valins kundze uz vienu minūti. Stefu. Gracias, prezidenta. Según el Euro... Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar 15. gada Eirobarometru pilsoņu uzticība Eiropas Savienība ir tikai 40%, un tam ir vairāk iemeslu. Bēgļu krīze, eh, trojkas politika, stingrās taupības politika, eh, lauka apvidu eh, pamešana, un citas problēmas. Mēs, kur strādājam lūguma rakstu komitejā, ļoti labi pārzinām šīs problēmas no iekšienes un tāpēc pieprasam no komisijas, lai tā vairāk piesaistītos, lai meklētu adekvātas atbildes un lai rīkotos arī straujāk. Ir jāmeklē politiski risinājumas reālām problēmām un jāpārstāj kļūt vienkārši tehnokrātiem. Abramopulos, mēs visi gaidīsim tagad jūsu uzstāšanos, kā jūs redzat deputāti ierodas zālē. Cienījamie deputāti, es vēlētos izteikt pateicību Geringeras Daudenbergas kundzei par ļoti interesanto ziņojumu. Es vēlētos arī izmantot šo iespēju un pateikties tiem uh, parlamenta deputātiem, eh, kas ir piedalījušies šajās debatēs, uh, daloties ar saviem viedokļiem, kurus esmu rūpīgi atzīmējis. Lūgumrakstu uh, komiteja ir saskaņā ar līgumu Eiropas pilsoņu pamatiesība, un tā parāda mūsu pilsoņiem, ka mēs nopietni uh, attiecamies pret viņu bažām, un tas uh, var tikai stiprināt viņu uzticēšanos Eiropas Savienības institūcijām. Komisija atkārto savu apņemšanos turpināt cieši sadarboties ar parlamentu un petīju komiteju, lai nodrošinātu lūgumrakstu atbilstīgu izskatīšanu. Paldies, paldies visiem! Paldies, un tagad Gēringers kundze atkal dodam vārdu jums eh, noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Kā referente esmu ļoti gandarīta pārdoto iespēju sagatavot šo tekstu sadarbībā ar radošiem un motivētiem cilvēkiem. Šis darbs parāda, ko ir paveikusi lūguma rakstu komiteja un kā mums virzīt savu darbu nākotnē. Ziņojums ir paredzēts, lai mēs varētu vēl uzlabot savu darbību, atsevišķi no jums vairākus ziņojumu elementus vēlēja kritiski. Un, ja dažiem no mums var būt kritisks skatījums uz šo ziņojumu, tad tas beigās tās ir tā ir laba vēsts, jo tas parāda, ka vēl aizvien ir darbs, kas ir jāpaveic un ik viens solis uz priekšu dos mums iespēju panākt vēl labākus rezultātus un vēl efektīvāku darbību sadarbībā ar pilsoņiem. Paldies komisāram Avramopulosam par sniegtiem skaidrojumam saistībā ar manu ziņojumu. Šis darbs pieprasīja daudzu cilvēku darbas, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem par sagatavotajiem priekšlikumiem, ieteikumiem, kas bija ļoti no, eh, no Eh, noderīgi. Tie ir konkrēti deputāti Besērā, eh, Letis Marijas, Rulija Rēda un vēl citi, kurus nepaspēju nosaukt visus. Tāpat vēlos pateikties visiem koordinatoriem, padomniekiem un juristiem, eh, kuri palīdzēja sagatavot šo ziņojumu Solidādai Kapesonai, Nikolai Kirkoskinai, Karolinai Likokperesai un savai asistentei Karolinai Kočperskai neraugoties uz atšķirīgiem viedokļiem, mēs varējām kopīgi strādāt pie šī darba, kurš bija ļoti noderīgs. Paldies, turpina priekšsēdētāji debatas eh, slēdzam.